Pan przewodniczący! Good morning. Labrīt. Atsāksim sesijas darbu. Pirmais punkts mūsu dienas kārtībā. Katrs ziņojums par gāzes piegāžu drošību. Došu runu vārdu Kodavs kungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pēdējos gados mēs esam redzējuši vairākas ievainojamības demonstrējums runājot par enerģētisko drošību, īpaši par gāzi Eiropas Savienību. 2005. 6. un 2008. 9. gada ziemā gāzes pārtraukumi radīja vispārēju paniku. Arī nopietnās ziemas, kādas mums ir bijušas Eiropā pēdējos gados, nozīmē, ka mums vajadzētu nopietni par šo jautājumu rūpēties. Enerģijas avoti ir, protams, Eiropā lielākoties ārēji, un tāpēc te ir jāiesaist arī diplomātiskās piepūle. Komisija pie šī jautājuma ir nopietni strādājusi, taču Eiropā mums ir vajadzīgāks, efektīvāks mehānisms. Jāceras, ka piegādas krīzēs nacionāla tirgu noteikumi un kopīgā tirgus un tīklu trūkums neļāva valstīm atrisināt šīs situācijas. Mums tāpēc ir jāspēr solis uz priekšu. Mēs ilgu laiku esam mēģinājuši panākt progresu šajā jomā, jo daudzās nacionālajās valstīs ir zināmas problēmas, ir dažādas sarunu ilgumi par piegādēm, ir nesaskaņas. Dalībvalsts tagad ir pārvarējušas lielā mērā šo sadalītību un Izveidojot kopēju politiku, mums būs kopējs instruments, kas nodrošinās gāzes piegāžu drošību Eiropas Savienībai kopumā. Regultīkā enerģetiskajā komitejā atbalstīti arī trialoga rezultāti ir pozitīvi, tāpēc gribētu pateikties visiem ēnu referentiem par lielo darbu, kas ir atspoguļots šajā gala tekstā Gribētu pateikt arī, ko, pateikties arī komiteju vadītājiem, kuru priekšlikumi tika iekļauti teksta galīgajā variantā. Arī Eiropas komisijai gribētu pateikties par palīdzību, runājot par likumdevēju darbību un arī Spānijas prezidentūrai un padomēji, kas mūs visu laiku informēja par to, kas notiek padomē. Domāju, ka šī regula ļaus aizsargāt Eiropas pilsoņus, ja sāktos vēl kādas jaunas krīzes šajā jomā, un dalību valstis varēs uh, veidot arī papildus, tā teikt, aizsargātos klientus, piemēram, sabiedriskos pakalpojumus, vēlme aizsargāt savus pilsoņus ir jāsabalansē ar solidaritāti citās valstīs. Regula padara par obligātu piegādes, ja rodās uh, krīzes vismaz 30 dienu garumā runājot par šiem aizsargātiem klientiem sabiedriskiem pakalpojumiem. Tātad dalību valstīm ir jāpārveido savas infrastruktūras tā, lai tirgus integrācija iet uz priekšu un mums nebūtu izolētās salas Eiropas Savienībā šajā jomā. Dalību valstīm ir jānodrošina arī reversā gāzes piegāde. Reversā piegāde, kas ir finansiāli pieņem, var uzlabot Eiropas Savienotību. Ja mēs domājam par Jamalu gāzes vadu, kas apgādā Čehiju un Vāciju caur Baltkrievija tas arī pierāda šādas pieejas nepieciešamību. Komisija var spērt arī nepieciešamos soļus, ja liekas, ka piegāžu drošība ir apdraudēta. Divas minūtes, saka priekšsēdētājs. Komisija koordinēs visu šo procesu, koordinēs dalību valstu darbību krīzes periodos, runājot par gāzes koordināciju. Es domāju, ka tas ir reāls risinājums reālai problēmai, un šī regula uzlabos gāzes piegādes un liks visiem strādāt kopā, lai izvairītos no dažādām problēmām. Tātad diversifikācija, savstarpēja savienojamība ir vislabākā recepte krīzes risināšanai. Domāju, šī regula ir liels pagrieziens mūsu politikā. Dalība valstis pāries no nacionālās pieejas uz patiesi eiropeisku pieeju šajā jomā Un bija nepieciešams divas krīzes, lai mēs panāktu šādu rezultātu, lai visi saprastu, kas ir likts uz kārts. Taču ja rezultāti būs tādi, kādas mēs ceram, tūlīt beigšu, tūlīt beigšu, saka runātājs. Šī regula ir liels panākums runājot par gāzes piegādēm Eiropas Savienībai un apliecinājums tam, ka integrācijas projekti var rezultēties pozitīvi. Tas būs arī labs signāls mūsu piegādātājiem, signāls, ka Eiropas Savienība šajā jomā ir vienota. Viens par visiem un visi par vienu. Ļoti svarīgs ziņojums. Es saprotu, ka ļoti svarīgs ziņojums, taču mums jāturpina pēc mūsu noteikumiem. Jūs savu laiku esat izmantojuši, nu jau septiņas minūtes pagājušas, un beigās tātad ziņotā referentam nebūs iespējas runāt. Atvainojos. Komisijas vārdā. Pēcinger kungs, lūdzu, sveicam jūs parlamentā. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, parlamenta locekļi. Gāze ir svarīgs faktors mūsu enerģētiskajā politikā. Mums ir nepieciešama drošība gāzu, gāzes piegādēs. Otrkārt, mums ir jānodrošina diversifikācija gan ceļos, gan enerģetiskajos avotos. Infrastruktūrai ir jābūt labā stāvoklī, un mums ir jābūt vienādai nostājai runājot ar piegādātājiem. Mums ir jārunā Eiropas vārdā, tāpēc ir nepieciešams vienots tirgus. Gāzes krīze pagājušajā gadā, un arī attiecības starp Maskavu un Minsku rāda, ka ir ļoti svarīgi šo stratēģiju turpināt. Un tieši tāpēc komisijas priekšlikums sarunas parlamentā, sarlaments starp valstīm vienu gada garumā ir bijuši ļoti konstruktīvs un ar labiem rezultātiem. Tas ir patiesām labs laba ziņa Eiropas pilsoņiem, Eiropas valstīm. Un gribētu pateikties Eiropas parlamentam un jums, un, protams, arī Kvadras kungam pār šo jautājumu risināšanu. Jūs bijat pārliecināts par šī jautājuma svarīgumu un esat sasnieguši labus rezultātus. Arī dalību valstis bija gatavs atdot daļu no savām kompetencēm, lai tās varētu tikt ieslēgtas Eiropas kopējā likumdošanā. Šis ir pirmais tāds pēc Lisabonas līguma pieņemšanas. Enerģētiskie jautājumi ir tik visaptveroši. Mēs runājam par jaunām kompetencēm, kas ir dotas jums, un jūs tās labi izmantojat. Protams, mēs nevaram uh, novērst kādus pārtraukums gāzes piegādē vispār, bet mēs varam spērt soļus, lai tādas samazinātu līdz minimumam. Runājot par gāzi, domāju, sadarbība starp dalībvalstiem ir absolūti nepieciešama. Mums ir sarunas ar Poliju, starp Poliju un Krieviju norit sarunas. Ir svarīgi, lai šis līgums pilnībā atbalsta Eiropas Savienības likumiem, lai pēc tam nebūtu kādas jaunas problēmas. Mēs gribētu sveikt Eiropas parlamenta nostāju, kopīgo Eiropas iniciatīvu, profilaksi, agrīno prevenciju. Mums nepieciešams arī uzlabot mūsu infrastruktūru, paplašināt to, un mums ir nepieciešama kopīgā ārējā enerģētiskā politika. Mēs runājam arī par iekšējo tirgu. Tas, protams, ir arī kaut kas tāds, ko mēs varam atbalstīt. Mums ir minimālie standarti, kas ir saistoši, attiecās uz visiem, un es domāju, ka tas ir solidaritātes signāls. Tas liecina par to, ka Eiropa rūpējas par saviem pilsoņiem. Tātad mēs runājām par šo 30 dienu periodu, ja tāds rastos, kad infrastruktūrā ir nopietnas problēmas, jeb svārstības vai pieprasījuma pieaugums, tātad 30 dienu drošības periods. Tas, protams, nav nekāda panaceja, taču domāju, ka tas ir patīkams panākums krīzes iespējamajiem periodiem. Protams, mums ir jārunā vienā valsī, arvien vairāk tā. Un mums par to ir jāliek apkārtējai pasaulē zināt. Ir jau vairāk soļi spērti runājot par gāzes infrastruktūru, reverso plūsmu, ir pietiekami līdzekļi, lai to izdarītu. 1,4 miljārdi eiro ir atlicināti šim virzienam. Mums ir iespēja arī paplašināt partnerību šajā jomā. Tātad daudz kas ir izdarīts, taču daudz ir arī jādara. Esmu pārliecināts, ka šī regula nav mūsu stāsta gals, tas nav pēdējais vārds. Pēc diviem, trim gadiem mēs veidosim video termiņu pārskatu un skatīsimies, kā šie likumi darbojas. Runājot par regulas īstenošanu, Komisija šo procesu uzraudzīs, komisija vēlētos nodrošināt mums skaidru partnerības politiku, mums ir koordinācijas grupa, ko ir izveidojusi komisija. Tā tiksies, lai aplūkotu šīs regulas īstenošanu. Mēs atbalstam arī to, ka runājam ne tikai par Eiropu, bet arī par Eiropas reģioniem. Teiksim, ir pilotprojekts Baltijas valstīm. Tās jau sadarbojās, un tas ir labs paraugs. Mums tā tad ir arī reģionāli risinājumi Eiropas Savienības kopējā tīklā. Komisija vēlētos izvērst debatas par infrastruktūru, paketi tiks likta jums priekšā novembrī. Izmantošu iespēju par to runāt arī citreiz. Paldies! Boļska kungs nav ieradies. Vides komitejas vārdā Saņika kungs. Paldies! Eiropas pilsoņi gaida no Eiropas nopietnas lēmumus un solidaritāti. Viņa vēlas redzēt ka mēs strādājam pāri robežām. Un es domāju, ka šī regula ir solis pareizā virzienā. Mēs runājam par iespēju Eiropas pilsoņiem ceļot pāri robežām, bet tikpat svarīga ir arī drošība par piegādēm. Mēs par gadiem, gadiem ilgi esam par šo jautājumu runājuši parlamentā. Mēs nevaram būt atkarīgi tikai no viena piegādātāja, proti no Krievijas. Krievija izmanto gāzes piegādes, lai izdarītu spiedienu uz mums. Un mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Mēs, poļi, runājām par Nord Stream projektu, taču tas tika izlemts bez konsultācijām ar valstīm, kam tas ir svarīgs. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Mums jāveido gāzes pārvades sistēmas, kas būtu drošas un garantētu Eiropas drošību piegāžu jomā Sandra Kalniete. Vidus komiteja. Paldies, prezident! prezidenta kungs šis ir ļoti svarīgs ziņojums un es esmu gandarīta ka parlamenta rezolūcija atspoguļo to dalību valstu bažas kuras ir izolētas enerģētikas jomā jo tās lielā mērā ir atkarīgas no trešo valstu piegādēm un tām trūkst infrastruktūras savienojumu ar citām eiropas savienības dalību valstīm. es ceru ka šīs regulas pieņemšana ļaus tālāk attīstīties kopējās enerģētikas politikas eh, projektiem kā iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas referente es gribu ar gandarījumu atzīmēt vairākas lietas kurās parlaments ir uzlabojis e, šo priekšlikumu. pirmkārt ir precizēts un skaidri definēts aizsargāto patērētāju lokus kam tiek garantēta gāzes piegāde ekstrēmos apstākļos. otrkārt ir novērsta ir nostiprināta e, un konkretizēta eiropas solidaritātes principa darbība uzsvaru liekot uz sadarbību reģionos un komisijas pilnvaru un atbildības palielināšanu un visbeidzot eh, piegādes traucējumu risināšanā nepārprotami prioritāri tiek eh, noteikti tirgus instrumenti nevis ārpus tirgus pasākumi. tie tiek izmantoti tikai tajos gadījumos kad tirgus eh, nespēj nodrošināt piegādi aizsargātajiem patērētājiem. un nobeidzot es Thank vēlos you, pateikties kvadras vidal kungam par lielisko sadarbību. Uh, colleague, uh, the report is very important, but please. Uh, cienījamie kolēģi, uh, ziņojums tiešām ir ļoti svarīgs, bet lūdzu pieturieties pie sava atvēlētā izteikšanas laika. Sārījušs Voļska kungs uh, no ārlietu komitejas. Paldies priekšsēdētāji. Energodrošība ir viens no galvenajiem elementiem, lai nodrošinātu mūsu nākotni. Un uh, Eiropas Savienībai jānodrošina uh, piekļuva gāzei visiem iedzīvotājiem. Jautājums ir, kā Savienībai vajadzētu darboties, lai nodrošinātu šo gāzes piegādi. Tam ir nepieciešami divi elementi. Pirmām kārtām atbilstoši likumdošanas instrumenti, otrām kārtām politisks skatījums un spēja ieviest šos instrumentus. Šī energo pakotne, par kuru sarunas ļoti veiksmīgi ir veidis kvadrs kungs, izvirza energo piegādi kā galveno mērķi Ir nospraust ambiciozi mērķi attiecībā uz infrastruktūru, uh, kopīgu rēģēšanu ārkārtas uh, situācijās, ir iestrādāts arī uh, solidaritātes princips, ko nosaka līgums 94. pants. Tomēr dažas lietas ir izlaistas, ir īpaši Eiropas Savienības energopolitikas ārējā dimensija regulā, nav runāts par, ārējā, par augstā pārstāve lomu un tāpat netiek runāts par sadarbību ar NP partneriem. Tomēr ir panāks liels progress. Un uh, tieši tāpēc es gribētu aicināt uh, saskaņot šo solidaritātes principu ar dalību valstu tiesībām pašām noteikt savu individuālu gāzes apgādi. Esmu pārliecināts, ka to var nodrošināt priekšsēdētājs pārtrauc runātāju. Jūs esat izslē, izsmēlis savu runāšanas laiku, saka priekšsēdētājs. Cienījamie kolēģi, lūdzu pieturieties pie atvēlētā laika, jo pretējā gadījumā mēs uh, galīgi nepieturamies pie savas darba kārtības. Un to es attiecinu uz visiem. Visiem attiecas vien un tie paši noteikumi. Tautas partijas grupas uh, vārdā uh, Roela kungam vārds. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, pirmkārtām pateicos visiem kas ir tik citīgi strādājuši pie šī projekta, īpaši pateicos Vidlam Kvadraskungam. Tas skaidri parāda, ka Eiropas politika spēj rēģēt uz problēmām un izaicinājumiem. Mums ir bijušas problēmas energodrošības, energoapgādes jomā, un jāsaka, visa situācija dažādu centienu rezultātā ir kļuvusi daudz skaidrāk. Mums ir nepieciešami risinājumi. Tie, protams, nav vienkārši, būs nepieciešami jauni instrumenti. Uh, Un interesantākais ir tas, ka mēs neradām vienkārši kaut kādus infrastruktūras standartus vai kopīgs noteikums. Mēs to visu darām un ejam vēl tālāk, un tas nozīmē, ka nākotnē mēs varēsim nodrošināt cilvēkiem labāku, drošāku gāzes piegādi, un mēs arī demonstrējam, ka mēs labāk spējam nonākt pie kompromisa risinājumiem, kas savukārt noved pie reāliem risinājumiem. es domāju, ka ir jāsaprot, kāda ir arī uzņēmumu uh, loma šajā procesā, cik svarīgi ir tie, kas būvē, izstrādā šos uh, kāzas cauruļvadus. Piemēram, pastāv tāds jēdziens kā elastīgums. Tas nozīmē, ka katrs gadījums ir jāizskata atsevišķi un jānonāk pie loģiskiem un tādiem saprātīgiem risinājumiem. Domāju, ka ir uh, jānorāda, ka arī dalību valstīm ir savu pienākumu un atbildība, bet ja tās nespēja pašas rīkoties, tad uh, komisijai būs tiesības rīkoties. Komisijas pilnvaras tiek uh, palielinātas, bet tas nenozīmē, ka komisija varēs lemt pati par sevi, bet tā varēs pieņemt lēmumus tad, kad uh, dalībvalsts nebūs spējušas pieņemt lēmumus. Tātad mums uh, ir paredzēta šī elastība, mēs nosakam uh, robežvērtības un galvenais ir, ka mēs pasakam, ka mums ir risinājumi un Eiropas cilvēki to dzird. Uh, pirmais runātājs, kas runāja un iekļāvās savā runas laikā. Perfekt. Hannes Vobodskungs, vicepriekšsēdētājs sociālistu un demokrātu grupu. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, gribētu pateikties Vidlam Kvadraskungam par izcilo ziņojumu par labo sadarbību, sadarbību ar ēnu referentiem un uh, komitejas priekšsēdētāju, kas uh, bija atbildīga par sarunām Spānijas prezidentūras ietvaros. Domāju, ka panāktais rezultāts ir labs. Protams, mēs šeit runājam par solidaritāti, par Eiropas līmeņa solidaritāti. Tas, protams, ir svarīgākais. Runājam par gāzes vadiem, ko jābūvē kopā, runājam par gāzes pārvades ceļiem, par eh, aizsargātajiem patērētājiem, šis jautājums, zināmā mērā, ir atrisināts. Daži kritizē šo nosacījumu, bet, manuprāt, tas ir labs, jo tas dod skaidru signālu. Komisāra kungs, jūs nedaudz pasteidzāties uz priekšu, kad jūs runājāt par nākotnes draudiem. Jā, es domāju, ka dažas lietas ir jārisina. Eh, šeit gribētu pieminēt Žak Delora grupas eh, ziņojumu, kurā bija runāts par iespēju izveidot Eiropas energo kopienu Un uh, mūsu priekšsēdētāja kungs šādu darbības virzienu arī atbalsta. Un es domāju, ka tas būtu ārkārtīgi svarīgs, lai nodrošinātu progresu Eiropas Savienības stiprināšanas procesā. Tātad, lai mums būtu uh, patiesa, reāla Eiropas energo kopiena. Un nedomāju, ka nepieciešams mainīt uh, uh Eiropas Savienības līgumus, ka būtu nepieciešams jauns līgums, bet solidaritātei ir tomēr jābūt visu lietu pašā centrā. Otrām kārtām nepieciešama skaidra nostāja mums gan iekšēji, gan arī ārēji. Tā tad ir nepieciešama infrastruktūra, komisārs jau par to runāja. Mēs esam runājuši iepriekš arī par saules enerģiju, vēneņa enerģiju. Jo vairāk mums tās būs, jo vairāk mums būs savi tīkli jāpast, jāizpleš, tāpat arī uzglabāšanas kapacitātes būs jāstiprina. Un, ja šo resursu mums nepietiks, tad mums ir nepieciešama alternatīva risinājuma. Tā tad nepieciešams uh, kaut kāds kopīgs Eiropas uh, uh, tirgus un infrastruktūra. Krievija, kā mēs zinām, piemēram, viņiem ir monopolistiska valsts struktūra, viņiem nav tāda pieeja kā mums. Tātad, ja mēs gribam kaut kā sadarboties ar Krieviju, tad ir nepieciešama kopīga rīcība, teiksim, kopīga energopolitika. Polit un iespējams arī kopīga nostāja uh, Eiropas Savienības energokompāniju vidū, lai panāktu labākās cenas, labākos uh, darījumus. Tātad šie tie galvenie punkti, ko es gribēju minēt šobrīd, lai mums tiešām būtu veiksmīga energopolitika nākotnē. Paldies! Mēs daudz precīzāk pieturamies tagad pie izteikšanās laika. Uh, tagad vārds Valēnas kundzei no Alde grupas. Jā, paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Pirmkārtām gribu sveikt eh, referentu Vitālu Kvadraskungu. Eh, ziņojums ir ārkārtīgi svarīgs. Katra ziema mums atgādina, cik lielā mērā Eiropa ir atkarīga no uh, gāzes piegādēm no Krievijas, Ukrainas un citām valstīm. Energodrošība ir viens no svarīgākajiem jautājumiem Eiropas Savienībā. Šis tiesība akts ir pozitīvs solis, lai mazinātu Eiropas Savienības atkarību no uh, šīm gāzes piegādēm un piegāžu pārtraukumiem. Uh, Tātad ir nepieciešams stabils cenas un solidaritāte, bet jāspēr soļi vēl tālāk. Mums ir jādaža, jādažādo piegādes ceļi un avoti. Uh, Rumānijā, Nīderlandē, Somijā, katrā valstī šī situācija ir atšķirīga, bet tomēr ir nepieciešama kopīga Eiropas pieeja, un tas nozīmē, ka ir pilnībā jāizveido šis Eiropas uh, energotirgus. Mēs nevaram atļauties uh, saglabāt protekcionismu un barjeras. Protekcionisms eh, traucē patērētājiem, tas iet eh, pret eh, mūsu interesēm. Mums ir nepieciešams, lai politiķi atkāptos zināmā mērā no energopolitikas, un to es saku skaļi un droši. Uh, jo katru dienu mēs dzirdam par jauniem līgumiem, par darījumiem, kas tiek noslēgts slepeni aiz aizvērtām durvīm. Rumānijā, piemēram, mūsu energostratēģijas veidošana ir dažu cilvēku rokās. Prezidents vāda īpašu drošības padomu un tā to dara. Un tas nerunā par labu Rumānijas eh, demokrātijai. Un eh, šīs politikas sekas ir uh, Rumānijas iedzīvotāju rokās, tad, kad viņi saņem gāzes uh, rēķinus gada beigās. Tā tad ir nepieciešama caurskatāmība un demokrātija tajā, kā dalība valsts uh, īsteno savu energopolitiku, jo pretējā gadījumā mēs neuzvad, neuzlabosim situāciju patērētājiem. Un runājot par pat, tirgus cenām, uh, arī tur, man liekas, uh, politika nevienmēr veic labāko darbu. Un, komisāra kungs, mums ir jācīnās pret protekcionismu. Paldies, Valēna kundzei, un tagad zaļo grupas vārdā Klots Turmes. Paldies priekšsēdētāji. Paldies uh, Vedālam un pārējiem, kas ir strādājuši pie šī ziņojuma Spānijas prezidentūras laikā. Un mums izdevās rast nepieciešamo līdzsvaru starp iekšējo tirgu un ārējo tirzniecību. Uh, tāpat arī mēs uh, strādājām pie tirgus plānošanas. Visi šie aspekti ir atspogļot ziņojumā. Gribētu piesaistīt jūsu uzmanību četriem punktiem. Pirmais. Runājot par infrastruktūru. Mums šķiet, ka ziemeļu dienvidu savienojumi, tīpaši starp Poliju, Ungāriju, Slovākiju, ka tos ir jāstiprina. Runājot par uzglabāšanu, gāzes uzglabāšanu, ir jārisina Svobodas kunga minētais jautājums. Kad gāze nonāk tīklā, mums eh, nepieciešams pārbaudīt savu infrastruktūru, balstoties uz eh, ilgtermiņu un īstermiņu uzglabāšanas iespējām un kapacitātēm. Otrām kārtām, manuprāt, viena lieta ir palaista garām, un tas ir eh, datu izvērtēšana attiecībā uz gāzes pieprasījumu nākotnē. Tā piemēram, ja Vācija 2015. gadā konstatēs, ka visas ēkas ir vecas un uh, nekāda energoefektivitāte tajās nenotiek, tad uh, jāsaka, mūsu situācijas vērtējums šodien būs pilnīgi neatbilstoši attiecībā uz nākotni. Tā tad mums ir nepieciešams domāt jau saulēcīgi par investīcijām. Trešām kārtām zur neuen Einschätzung der Gas Līdz 4. februārim, manuprāt, mums ir nepieciešams eh, jauns izvērtējums no komisijas puses eh, pār gāzes tirgus eh, nākotni. Tāpat par slānekļa gāzes ieguvu un tās izmantošanu. Mums ir nepieciešams kaut kāds izvērtējums par to, kādas būs mūsu vajadzības nākotnē. Domāju, ka visa situācija šobrīd ir katrā ziņā daudz pozitīvāka nekā uh, līdz šim. Tagad došu vārdu Šimanska kungam no ECR grupas. Paldies, komisāra kungs, referent kungs. Gribētu sveikt uh, eh, Vidalu Kvadraskungu. Viņš ir ne tikai galvenais kompromiss uh, panācējs, bet mēs, manuprāt, esam panākuši tādu ļoti plašu kompromisu arī politisko partiju vidū parlamentā. ECR grupa atbalsta šo kompromisu, un neskatoties to, ka parlaments sākumā ierosināja daudz ambiciozāku risinājumu, tīpaši infrastruktūras ziņā. Uh, un tajā, cik Eiropas Savienībai būtu jāiejaucas, lai risinātu krāzes krīzes. Sākotnējā regulas projektā bija paredzēta lielāka apņemšanās, bet šobrīd jāsaka, regulē varbūt lielāks potenciāls. Es ceru, ka tas nebūs iemesls turpināt tādu neiesaistīšanās politiku no Eiropas Savienības valstu un kompāniju puses, neskatoties uz to, ka Krievija ļoti dažādi uzvedas šajos gāzes tirgos. Gazprom pieturās pie šīs politiskās pozīcijas un arī nākotnē vēlētos turpmāk kontrolēt uh, gāzes pārvades tīklus uh, arī Eiropas Savienībā, bet par šo visu situāciju gal galā maksā paši patērētāji. Domāju, ka regula kopumā varēja būt labāka, bet a, tomēr tā ir reāla iespēja panākt kaut kādas garantijas, ka būs Eiropas Savienības politika a, gāzes a, krīzes gadījumos, un to mums vajadzētu atbalstīt. Paldies! Paldies! Un, uh, United... un Henin kungam uh, vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Vai nepieciešams nodrošināt energo uh, uh, piegādes uh, neatkarību? Jā, bet, lai to darītu, ir nepieciešams uh, uh, cīnīties pret spekulatīviem uh, tirgiem. Ir uh, jārespektē ražotāju valstu uh, intereses un tādā veidā ar attiecīgiem tarifiem jānodrošina uh, šis patēriņš ir nepieciešama tāpēc uh, energo uh, aģentūra Eiropas līmenī, ko uh, kontrolē parlaments. Pie Floridas krastiem ir notikusi milzīga katastrofa. Un jāsaka, šai sakarībā nemaz netiek ņemtas vērā patērētāju un ražotāju valstu intereses, gluži pretēji. Es esmu pārliecināts, ka brīva uzņēmuma rīcība nenodrošina vislabākajās interesēs uh, uh, patērētāju intereses. Un uh, tieši tāpēc ir nepieciešams veidot Eiropas līmeņa grupu, multinacionāla līmeņa grupu, kas aizstāvētu patērētāju intereses. Paldies! E, Madam Niki Cavela. Cavelas kundze, lūdzu vārds. Paldies, priekšstādāja kungs. Es pirmkārt gribētu apsveikt referentu ar lielisku ziņojumu, kas eh, nostāda jautājums, kas ietekmē mūsu iekšējo tirgu svarīgā lomā. Taču, kolēģi, kādā veidā Eiropa nav atrisinājusi savu lielāko problēmu, proti alternatīvas gāzes piegādes. Komisāra kungs, Es domāju, ka ja kāds vēlas redzēt, kas ir piegādātāji, kas garantē piegādes gāzes tirgumu Eiropā, mums ir tikai viens piegādātājs, proti Krievija. Mums ir uh, līgumi par gāzes piegādēm ar Krieviju, bet iespējams arī citi piegādātāji, piemēram, Irāna. Uh, varbūt mēs ignorējam šos piegādātājus un palaižam garām reālas iespējas. Un šajā situācijā jums būtu jārunā ar savu kolēģi Tajanī kungu un vai iespējams jānāk klajā ar kādu risinājumu, lai risinātu lietas ar Krieviju un varētu attīstīt attiecības arī ar alternatīviem piegādātājiem. Vai jūs par to esat padomājis? Vai jūs domājat par rīcības plānu lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar dažādiem maršrutiem, pa kuriem gāzi var piegādāt uz Eiropu. Piemēram, vidusjūrā ir iespējama alternatīva piegādātāja, un es gribētu lūgt komisāru skatīties šiem jautājumiem. Paldies, Kovačkungam vārds. Paldies, priekšsētāji. Godāmie deputāti. Mēs runājam par globālo gāzes tirgu. Uh, Un reizēm mēs esam nonākuši konfliktos dēļ tā, ka jautājumi tiek risināti dalību valstīs, un tas ietekmē mūsu tirgu un, diemžēl, arī traucē piegādes. Jebkāda veida gāzes tirgus modelis uh, apskata tikai vidēja termiņa risinājumus un var apskatīt tikai vidēja termiņa risinājumus. Mums būtu jāņem vērā visi nepieciešamie elementi, lai nodrošinātu gāzes piegāžu drošību. Mums ir jānodrošina, lai mums ir pastāvīgi piegāda patērētājiem, lai gāze būtu pieejama par pie, pieņemamu cenu. Tātad piegādes drošība un politika, tas ļoti svarīga politika mums visiem. Mums ir jānodrošina, lai mums būtu uh, īstie instrumenti, lai nodrošinātu gāzes piegādu mājasaimniecībām. Mājasaimniecības nevar aizstāvēt paši savas tiesības. Šobrīd gāzes tirgus ir pilnībā liberalizēts, un tas nozīmē, ka valdības un citas iestādes nevar īpaši iejaukties. Paldies! Un tā bija pat īsāka nekā ierosināts. Citi runātāji, lūdzu. Kareņa kungam lūdzu vārds. Divas minūtes. Godējamais priekšsēdētāji kungs, godējamais komisāra kungs. Mēs visi esam atkarīgi. Mēs esam atkarīgi Eiropā no enerģētikas piegādēm no trešajām valstīm. Īpaši atkarīgi mēs esam gāzes sektorā un, protams, lielā atkarība ir tieši no vienas piegādātājas valsts, no Krievijas un mēs zinām ka krievija kā piegādātāja valsts var būt problemātiska piemēram devītā gada janvārī strīds starp krieviju un ukrainu rezultātā vairākas eiropas savienības dalībvalstis palika bez dabasgāzes. kāds ir risinājums? risinājums ir protams divējāds. viņš ir pirmkārt ko vairāki runātāji minējuši piegādes dažādošana otrs ir ar iekšējās tirgus izveidi starpsavienojumiem. Eh, tas ir tas kas faktiski ir ka mēs runājam par eiropas kopējo enerģētikas politiku tā ir nepieciešamība izveidot iekšējo tirgu funkcionējošu iekšējo tirgu kas mūs pasargātu. kur ir problēma? problēma ir tā ka šobrīd eiropā ir vairākas valstis un reģioni kas ir simtprocentīgi izolēti no pārējās eiropas savienības baltijas valstis konkrēti simtprocentīgi izolētas un simtprocentīgi atkarīgas no krievijas gāzes piegādēm. Un šis rezult, rezultējās ar to, ka, piemēram, Baltijas valstīs šodien e, e patērētāji maksā 30% vairāk par dabas gāzi nekā tie paši patērētāji Vācijā. Tātad es pilnībā uzskatu, ka šī te regula tas ir pareizais virziens, ko komisija ir uzsākusi un ko Vidal Kvadras kungs ir parlamentā novedis līdz galam. Tas ir pareizais virziens, bet mums ir tas jānovērt līdz galam mums ir jāizbeidz ar infrastruktūras investīcijām dažādu dalībvalstu izolētību lai mums būtu kopējs tirgus lai mums ir priekšnosacījumi brīvam iekšējam tirgum kas mums nodrošinās gāzes piegādes drošību. paldies jums! Madurell kundze, viena minūte. Paldies, priekšstādātāja kungs, komisāra kungs. Šodien jau runāts par to, ka 2009. gada krīze uh, patiesībā atklāja mūsu atka enerģētisko atkarību. Mēs sapratām, ka problēma ir Eiropā. Piemēram, Spānija nevarēja palīdzēt uh, tām deviņām dalību valstīm, kuras bija ietekmētas, kaut gan mums šādas iespējas resursi bija. Tātad ir pašsaprotams, ka iekšējā solidaritāte nozīmē, lai mēs varētu pārvietot gāzi Eiropas ietvaros bez tehniskiem šķēršļiem. Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīgi šie pārobežu savienojumi, un šobrīd situācija nebūtu nav ideāla. Un tas ir ietverts šajā, šajā regulā, Protams, starp savienojumu veidošana ir saistīta ar apgādes drošību. Mums ir nepieciešams dažādot mūsu enerģijas avotus un likvidēt šīs izolētās enerģijas salas. Es gribētu atzinīgi vērtēt Kvadros kungas ziņojumu, gribētu sveikt Spānijas prezidentūru par to, ka rekordīsā laikā ir izstrādāts šis dokuments. Pats Markaks kungs lūdzu. Paldies, priekšsētāja kungs. Un pirmkārt gribētu pateikties komisāram un referentām. Vēlos apsveikt jūs ar šī ziņojuma sagatavošanu. Spānijas prezidentūras laikā tika sagatavots ļoti labs ziņojums, kas ir ļoti svarīgs, un, kā jau teica citi kolēģi, mums ir jāizmaina sava attieksme. Pagātnē mēs bijām atkarīgi no uh, dabasgāzes piegādēm, un uh, lielākā daļa šo piegāžu nāk no Krievijas, un tāpēc šīs direktīvas paplašināšana ir pareizais virziens, kurā strādāt. Mums ir preventīvie pasākumi, mēs esam paredzējuši dažādas krīzes uh, risinājumu variantus. Mēs negribam, lai atkārtojas 2009. gada ziema. Mums ir nepieciešams noteikti vienot Eiropas atbildību šajā jomā. Šis ir labs likums, bet mums ir jāizmanto arī citi līdzekļi, un tāpēc es atzinīgi vērtēju Otingar kungu komentāru par visiem infrastruktūras projektiem, par Nabuko, par uh, South Stream mums ir jānodrošina, lai mēs vairāk nebūtu atkarīgi no viena piegādes avota mums ir eh, nepieciešams eh, lielāks eh, rezervs, ko mēs uzglabājam. Mums ir jānodrošina pareizais līdzsvars enerģijas tirgu. Šie visi tie izaicinājumi, kas mums ir jārisina. Tašenovska kungam pusotru minūtu lūdzu. Paldies priekšsētāji, komisāri, kolēģi. 2009. gadā Eiropa piedzīvoja nopietnas problēmas eh, dēļ eh, piegādes traucējumiem no Krievijas. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem risinot šos jautājumus. Eh, tas neietekmēja visu Eiropas Savienību, tā bija trīsāk struktūrāla problēma. Un tāpēc mums šie jautājumi jārisina ļoti rūpīgi un saprātīgi. Mums nav nepieciešams lielāks regulējums nekā patiesībā vajadzīgs. Piegādes regulēšana var paaugstināt gāzes cenas, tas var izraisīt sarežģījumus gala patērētājiem un var arī traucēt konkurēt, konkurencei. Es domāju, ka šajā dokumentā ir panākts pareizais līdzsvars, lai panāktu saprātīgu risinājumu Un es atzinīgi vērtēju arī komisijas eh, viedokli par iespējamo dokumentu pārskatīšanu vēlāk, lai izvērtētu, kāds ir bijis šo pasākumu rezultāts. Rauzāk kungs, diemžēl, nav ieradies. Proveras kungs, lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšsētāji. Eiropas gāzes ražošanas apjoms samazinās un pieprasījums turpina un turpinās pieaugt. Protams, tas notiks arī atvesaļojoties ekonomikai, uz ko mēs visi ļoti ceram. Un tāpēc mums ir jāgarantē enerģijas piegādes, jo īpaši krīzes apstākļos, kad gāzes piegādes ir atkarīgas no ārējiem apstākļiem. Šī situācija uzlabojas, uzlabojas koordinācija starp gāzes piegādātājiem un cerams, ka neatkārtosies šādas situācijas, kā bija Krievijas-Ukrainas krīzes laikā. Eh, nekādā veidā net, netraucējot eh, Eiropas valstu enerģijas suverenitāti, gribētu atzinīgi vērtēt referenta paveikto darbu. Eh, šeit arī daži ļoti būtiski grozījumi. Arī komisāra komentāri, kas aicināja uz ciešāku reģionālo sadarbību. Paldies, ka uzklausījāt mani. Grifin kungs, pusotra minūte. Priekšsētāji kungs. Eiropas Savienības aizstāvji ir kā atrās palīdzības dienesti, kas iejaucas uh, avārijas situācijās. Uh, un katra krīze kļūst par attaisnojumu, lai uh, uzurpētu lielāku vāru. Uh, Krievijas uh, Ukrainas krīze bija īsta politiskā krīze. Mēs pērkam gāzi, ko Krievija vēlas mums pārdot, un tā vietā krīze tiek izmantota uh, kā attaisnojums, lai Eiropas Savienība kontrolētu gāzes piegādes. Uh, un uh, mūsu vēlētāji to nekad uh, neatbalstīs. Un uh, mēs vēlamies izmantot situāciju, lai sagrābtu to, ko nevaram iegūt demokrātiskā ceļā. Un tāpēc brīvību mīlošie cilvēki balsos pret šo ziņojumu. Madam Amalija Sartori. Sartori kundze, Divas minūtes. Paldies. Priekšsētāji, paldies referentam par lieliski sagatavoto ziņojumu un par viņu ļoti labām mediātoru spējām. Mēs balsosim par regulu, kas tiek ļoti plaši atbalstīta arī es, mana grupa, mana delegācija balsosim par šo regulu, darīsim to ar prieku, jo tas nozīmē progresa panākšanu politikā šajā jomā. Tas ir tikai viens no mazajiem ķieģelīšiem, ko mēs ieliekam kopējā celtnē, mums ir jāturpina šis darbs, mums ir uh, patiešām nopietnas politiskās ambīcijas, par ko runāja komisārs. Parlamenta izvēle par labu politika, solidaritātes politikai, tā ir laba zīme. Tas ir brīdinājums tiem, kas pēdējo gadu laikā izturējušies spekulatīvi šajā jomā. Mums ir nepieciešams dažādot kvalitāti, enerģijas avotus, enerģijas resursus. Iespējams, mēs esam bijuši nedaudz bailīgi un esam pamaz koncentrējuši savu uzmanību uz uh, dienvidu koridoru pusi. Šis ir vienīgais tirgus, kas var mums sniegt vajadzīgās garantijas, lai cīnītos pret risku, ko nosaka viens piegādātājs. Uh, Tas ir iekšējais tirgus, un mums ir jāmēģina garantēt, lai šis tirgus būtu pilnībā konkurences eh, vadīts. Un tāpēc mums ir eh, jādomā par eh, dažā, avotu dažādošanu, lai likvidētu monopolu šajā jomā. Paldies! Šievietas kungs, pusotru minūtu. Paldies, priekšētāji, paldies, komisāri, dāmas un kungi. Gāzes piegāžu drošība ir tēma, kas ir ļoti svarīga un strateģiska. Četri komitejas ir strādājušas pie šī jautājuma. Tas ir tiešām ārkārtas jautājums, jo tas ir saistīts ar politiku un tas attiec arī uz Eiropas solidaritāti. Cik lielā mērā mums ir nepieciešams kopējais tirgus, cik lielā mērā mēs vēlamies darboties solidāri, cik lielā mērā mēs varam aizsargāt tos, kas, kas ir vājākās pozīcijās. Mums ir jāizveido tāda situācija, kas apmierinātu visus, jāpanāk kompromiss Sociālisti un demokrāti, protams, atbalsta drošību, bet drošība šeit tiek rakstīta ar mazavu burtu. Tā ir drošība tiem cilvēkiem, kas apmaksā savus rēķinus un kas uzzina par iespējām, ka gāzes piegādes varētu tik kavētas. Viņi baidās par to, ka katru ziemu būs jāmaksā arvien vairāk, viņi baidās par to, ka arī gāzes vairs nebūs. Un šis ziņojums patiešām samazina viņu bāžas Taču runāsim atklāti, kad sākām runāt par to, kas un kā noteikti šos draudus gāzes apgādes jomā, mums nebija skaidrs, ko apdraudēta valsts varētu darīt. Tagad mums ir tāda neprecīza definīcija par to, ka kādas institūcijas iesaistīsies diskusijās. Šis ir neliels solis, bet pareizajā virzienā. Paldies, Nikolai Kungs. Viena minūte. Paldies. Gribētu piesaistīt uzmanību divām lietām. Tas ir piegādes valstis un uh, tranzīta ceļi. Tāpat laikā gribētu sveikt referentu kungu un pateikties par viņa attieksmi uh, šīs problemātikas uh, kontekstā. Es esmu referents attiecībā uz Turkmenistānu, un es domāju, ka šī valsts ir ārkārtīgi būtisks piegādātājs Eiropas Savienībai, ņemot vērā tās resursus un arī to, ka šai valstī ir ārkārtīgi atvērta attieksme pret Eiropas Savienību. Mēs nedrīkstam aizmirst arī Ķīnas potenciālu. Uh, un uh, mūsu projekta Nabuko Nord Streams uh, ir atkarīgi no šiem piegādātājiem. Mūsu attiecībām ar piegādātāju valstīm ir jābūt uzlabotām. Tāpat laikā vienmēr respektējot mūsu nospraustos standartus. Ja mēs paredzēsim strateģiskas partnerattiecības ar visām šīm valstīm, tad mums ir jāstiprina gan ekonomiskās, gan politiskās saiknes, un tas mums nesīs tikai ieguvumu. Tāpat laikā gribētu teikt, ka mana valsts Rumānija ir eh, ārkārtīgi būtiska tranzīta valsts. Eh, gan Rumānija, gan Bulgārija, manuprāt, eh, var būt stabilitātes elements šajā procesā. Paldies! Piegāžu drošība ir viens no suverenitātes pamatiem. Tāpēc Eiropas Savienībai ir jārunā vienā valodā, vienā balsī. Šī regula, manuprāt, ir nepietiekama, jo briesmas ir daudz lielākas. Sevišķi runājot par Austrumēropas un Centrāla Eiropas valstīm, šis apdraudējums ir ļoti nopietns. Atcerēsimies, kas notika divu gāzes krīžu laikā starp Krieviju un Ukrainu. Protams, labāk vēlu nekā nekad. Kaut ko mēs esam izdarījuši. Mēs sākam veidot kopīgo enerģētikas politiku, veidot mehānismus koordinācijai krīzes laikos. Un domājam par infrastruktūras modernizāciju. Kompromiss, protams, nav ideāls. Parlamenta priekšlikumi, manuprāt, bija labāki taču ņemot vērā teikto, atbalstu to. Paldies, Paškas kungs! Paldies! Mani priecēja, ka mēs tagad reaģējām uz problēmām, kas ir uzkrājušās. Galīgais mērķis, protams, mums ir uzlabot gāzes un enerģetiskos piegādi kopumā. Daudz no šiem jautājumiem ir risināti, taču mums vēl daudz kas būtu jādara. Mums vajadzētu pievērsties par pienākumiem. Kādi ir pienākumi runājot par gāzes piegādēm? Otrs jautājums ir infrastruktūras un investīcijas uzlabošana lai mēs varētu izvairīties no dažādām katastrofām un krīzēm. Parlaments ir licis priekšā regulēt informācijas piegādi. Ir vēl daudz jautājumu, kas nav atrisināti. Arī N-1 princips Pēc tam, kad regula tiks pieņemta, problēmas joprojām būs, tāpēc strādāsim vien. Čadančeji. Šodien mēs pārunājam vienu no svarīgākajiem sesijas dokumentiem. Daudzi pilsoņi 2008.9. gada ziemas laikā cieta no augstuma. Ekstrēmos gadījumos, kad gāzes piegādes tiešām pārtrūkst, mēs varam parādīt, ka Eiropas solidaritāte pastāv. Individa labklājība ir jāliek pirmā vietā. Mājasēmniecībām, kas pievienotas gāzes tīklam, ir aizsargātie patērētāji. Ir jābūt pietiekamām piegādēm pat ekstrēmos gadījumos. Tas nozīmē, ka jāstiprina infrastruktūra individuālās dalību valstīs, kā arī starp savienojumu starp valstīm. Ir ļoti svarīgi eh, domāt arī par šo reverso, jeb atpakaļ virziena gāžu piegādi un dažādiem pasākumiem krīzes laikiem. Aicināt komisiju prasīt uh, ļoti uzmanīgi šīs regulas izmantošanu un ieviešanu dalību valstīm. Ziņotājs ir ņēmis vērā gan individuālās dalību valstu īpatnības, gan reģionu īpatnības. Mēs Slovenijā esam pievienojušies gāzes vadām no Alžīrijas, un jāsaka, ka sistēma strādā visai labi. Gribētu vēlreiz sveikt Kvadras kungu, kurš ļoti veikli ir veicis šo sarunu procesu starp institūcijām, un, manuprāt, viņa darbs ir bijis teicams. Paldies! Aņa Paģimata. Paldies! Vispirms gribētu apsveikt Kvadras kungu ar šo regulu un ar viņas sniegumu, uzlabojot padomus dokumentu. Mums bija jāsadurās ar nopietnām problēmām Eiropas enerģetiskajā piegādes tīklā, un Eiropas koordinējošai varai ir jābūt ļoti nopietnai. Mums ir jāievēro arī Eiropas kopīgais solidaritātes gars Ir jādomā arī par to, kā dažādas sociālās grupas un to vajadzības tiek apmierinātas. Mums ir jāpārvar šis fragmentārais skats uz visu šo jautājumu un jāveido koordinēta Eiropas enerģētiskā politika, uzlabojot reģionālo sadarbību, mēģinot diversificēt mūsu enerģijas piegādas avotus, Nabuko un daudzi citi gāzes vadi būtu jāņem vērā. Strīčak kungs. Priekšsēdētāji kungs. Pagājušā gada enerģijas krīze bija nepatīkama. Taču tā nenorādīja uz tirgus struktūrālām problēmām pārlieka regulācija piegādes tirgū nav nepieciešama, jo galu galā tas tikai celtu gāzes cenu patērētājiem. Šai sakarā man ir trīs lietas sakāmas. Pirmkārt, jābūt ļoti uzmanīgiem, runājot par aizsargātajiem patērētājiem, lai šis loks nebūtu pārāk liels jo tas celtu cenas. Otrkārt, mums ir jābūt uzmanīgiem, kad mēs definējam šo obligāto periodu piegādēm. 30 dienas būtu pietiekams, 60 dienas būtu daudz par daudz, jo pretējā gadījumā mums jāveido milzīgas krātuves, un tas atkal ietekmētu gāzes cenas. Un tad ir jābūt augstā laika definīcijai. Paldies! Nākšais runātājs - priekšsēdētāja kungs. Gribētu apsveikt mūsu referentu Kvadraskungu, kas pirms gada ķērās pie liela izaicinājuma - veidot ziņojumu par enerģetisko drošību. Parlaments un padome ir strādājuši un veidojuši kompromisu. Šī regula atvieglos gāzes uzņēmēju un dalību valstu darbību un liks viņiem strādāt tādā piesardzības modelī. Kā jau referents teica, šis dokuments cenšas atbildēt uz reālām Eiropas Savienības problēmām. Gribētu teikt dažus vārdus par kopīgo situāciju. Protams, jauna krīze jebkurā brīdī var iestāties. Taču, skatoties, kā situācija attīstās, piemēram, starp Poliju un Krieviju, uh, Es šeit runāju par jauno līgumu. Mēs redzam, ka šeit veidojās jauns izaicinājums. Polija ir tāds komisijas un Krievijas kaujas lauks, runājot par gāzes tirgus liberalizāciju. Ja komisija vēlas gūt panākums šajā kaujā, ir jāpievēršas diversifikācijai. Atcerieties, ka Polijai diversifikācija nav pieejama. Un šeit veidojas iespējama krīzes iest problēma, kā rezultātā varētu ciest polijas ekonomiku. Mēs gaidām uz komisijas palīdzību. Mēs esam tranzīta valsts, mēs neesam gala lietotājs, un es ceru, ka visas dalību valstis atbalstīs mūs šai cīņā. Paldies! Kudaškungs, viena minūte. Paldies. Paldies, priekšsādātāja kungs. Eiropa nevar atļauties būt atkarīgi no ārējiem apgādes avotiem gāzes ziņā. 2009. gada krīze mums ir parādījusi, ka mēs esam ļoti viegli ievainojumi, jo mums nav reāla kopīga Eiropas stratēģija. Šīs krīzes sekas ir skārušas Eiropas Savienību. Un tos patērētājus, kuri tā jau ir pakļauti dažādām uh, izmaiņām, šī krīze ir parādījusi, cik lielā mērā dalība valstis ir savstarpēji atkarīgas. Uh, Es domāju, ka tieši tāpēc ir nepieciešams veidot kopīgu stratēģiju, lai dažādotu piegādes ceļus Eiropas Savienībā un lai mums būtu reāla uh, rēģē, rēģēšanas kapacitāte šādos krīzes gadījumos. Atbilstoši Lisabonas līgumam ir uh, jāizveido Eiropas mehānisms uh, gāzes apgādēji. Šī mehānisma ietvaros Nabuko projekts ir īpaši svarīgs. Eiropas Savienībai to jāatbalsta, jo tas, manuprāt, ir vienīga alternatīva Krievijas monopolam. Paldies, ka ievērojāt savu izteikšanās laiku. Kovalkungam vārds uz vienu minūti. Džinkuja. Paldies. Pateicos, priekšsādātājs kundze. Gribu pateikties referentam, kas ir nonācis pie kompromisa, kas ir bijis ārkārtīgi sarežģīts Pateicos arī komisāram par uh, iesaistīšanos darbā un uh, par to darbu, ko jūs veicāt uh, saistībā ar gāzes nolīgumu starp Krieviju un Poliju. Energo jautājums ir uh, ārkārtīgi būtisks, tāpēc mani zināmā mērā pārsteidz dažas balsas šajā telpā, kas teica, ka uh, tas ir tikai enerģētikas jautājums, tikai ekonomiskas dabas jautājums, un ka tā ir vienīgā dimensija šajās diskusijās. Nē, Daudzas valstis Eiropā uzskata enerģētiku par faktoru, kas stiprina mūsu atkarību. Mēs redzam, ka Krievija spēlē divējādu spēli. Pirmais - tīri no ekonomiskās puses, un otrs puses saistībā ar drošību. Ja mēs šobrīd palaidīsim kaut ko garām, tad tā būs Eh, lielāka iesaistīšanās no Eiropas eh, komisijas puses ārējās lietās, tātad arī mums ir jāspēj spēlēt eh, divējādu spēli. Tas nepieciešams. Paldies Kovalkungam. Un nākošais runātājs ir Tojas kundze. Pusotra minūte. Nē, es atvainojos, saka priekšsādātājs kundze, es atvainojos. Pirms Tojas kundzes runās Girka kungs pusotra minūte. Un pēc tam Tojas kundze. Girka kungam vārds. Köszönöm a szót, elnök asszony! Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es piekrītu tiem runātājiem, kas teica, ka regulas priekšlikums gāzes piegāžu drošībā ir labs veids, kā mums pasargāt sevi no gāzes piegādes pārtraukumiem. Domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt šīs piegādes aizsargātajiem a, patērētājiem. Mēs nedrīkstējām pieturēties pie tam pārāk šauras uh, definīcijas, un tā šobrīd ir paplašināta. Mēs šeit nerunājam par mazu patērētāju uh, skaitu, piemēram, Ungārijā. Uh, tās būtu 600 tūkstoši mājasaimniecības. Uh, un mazo uzņēmumu aizsardzība arī ir ļoti svarīga. Ņemot vērā tīpaši to, kas notika 2009. gadā, šie mazie vidēji uzņēmumi var bankrotēt, ja to gāzes uh, piegāde uh, cieš no pierādes, piegādes pārāvumu. Gribu atgādināt, ka regula par gāzes drošības, par eh, gāzes piegādes drošību eh, tomēr eh, nesadz visas steidzamās investīciju vajadzības. Četras dalība valsts pagājušo nedēļu nosūtīja vēsturu Otingar kungam. Tās ir Višagrads valstis, kuras aicina Eiropas Savienību nodrošināt lielākas energoinvestīcijas turpmākajos gados un attiecīgi paredzēt arī līdzekļus septiņu gadu plānā. Uh, Mēs uh, pilnībā piekrītam šīs vēstules autoriem. Vienīgais veids, kā nodrošināt gāzes piegādes drošību, ir sākt izstrādāt alternatīvus piegādes ceļus. Un domāju, ka tam ir jāatspūgļojas atbilstoši arī budžetā. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Tojas kundzei. Tojas kundzes neredz viņu zālē. Labi, tad došu vārdu Korhols kundzei pusotru minūtu arvoisa puhemies lämpimät kiitokset kollega vidal quadrasille hyvin tehdystä työstä. Halus... paldies! priekšsēdētāji pateicos kvadraskungam par izcilu labo darbu. Cik daudz gāzes mums būs nepieciešams? Mēs to jebkurā gadījumā saņemsim no Krievijas. Un jānodrošina, lai piegādes darbotos atbilstoši, nepieciešama atbilstoša infrastruktūra tā, lai mēs būtu gatavi un varētu izvairīties no kādas citas krīzes kas varētu atkārtoties nākotnē. Mums jānodrošina piegāžu drošība. Vēsture rāda, ka tas mums tik tiešām ir nepieciešams. Vairāk kā 40% dabasgāzes patēriņa Eiropas Savienībā tiek sekts no viena avota, un šī daļa tikai palielināsies, un tas nozīmē, ka mēs esam pārāk atkarīgi no viena avota. Tas nozīmē, ka esam atkarīgi politiski, un tas ir ļoti neveselīgi. Mums jāskatās uz cenām. Šķiet, ka nākotnē cenas kritīsies, ņemot vērā to, ka mēs slānekļa gāzi varēsim izmantot, bet ir arī daudzas citas alternatīvas, ir dažādi projekti izstrādes stadijās, dažādiem energoavotiem. Protams, arī kaimiņu valsts, daudzas mūsu kaimiņu valsts ir ļoti vājā pozīcijā, tāpat kā mēs, un mums ir jāspēr soļi, lai nodrošinātu, to, ka mēs varam novērst uh, kādas turpmākas krīzes, un es domāju, ka tas ir jāsaprot mums visiem. Paldies, Korhols kundzei! Un tagad Balcītis kungs, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji, uh, komisāra kungs, kolēģi. Pirmkārtām gribētu uh, pateikties uh, tiem, kas izstrādāja šo ziņojumu. Mūsu arvien pieaugošā atkarība no uh, energopiegādēm no ārpuses Tas ir jauns politisks izaicinājums Eiropas Savienībai. Mums jādarbojas kopīgi to risinot. Mums jāsadarbojas ne tikai krīzes apstākļos, bet arī tad, kad mēs izstrādājam jaunas Eiropas Savienības politikas nostādnes energosektorā, īpaši tad, kad tiek izstrādāt līguma ar trešajām pusēm. Komisāra kungs, gribētu jums, jūs lūgt Tagad tiks izstrādāts uh, līgums ar Krieviju Jamals projekta sakarībā. Tas nedrīkst būt negatīvs precedents uh, nākotnē, tikai solidaritāte ļaus mums nodrošināt uh, drošu energotirgu, kas būs drošs arī patērētājiem. Paldies! Tagad Mēs pārējām pie brīvā mikrofona sadaļas. Diezgan daudz kolēģi ir lūguši iespēju izteikties, jo tēma ir ļoti būtiska. Pirmais Kēlam kungs. Viena minūte un nevairāk, lai, lai mēs varam dot vārdu pēc iespējas lielākam skaitam kolēģi. Paldies, priekšsādātājs kundze. Šodienas debatas parāda, ka Eiropa ir mācījusies no dažādajām piegādes krīzēm. Igaunijas pirmā pieredze bija 92. gada decembrī, kad Krievija noslēdz visu gāzes un naftas piegādi. Bet tas tikai padarīja mūs stiprākus. Šodien mēs redzam uh, sadarbības pazīmes starp uh, parlamentu un komisiju, un es gribētu pateikties jums, komisārkungs, par jūsu centieniem un ļoti atbildīgo pieeju šiem izaicinājumiem. Tas ir ļoti cerīgs centiens iestrādāt solidaritāti praktiskos uh, Eiropas Savienības mehānismos. Svarīgākais ir tas, ka mēs gribam nodrošināt kopīgus uh, infrastruktūras un piegādes standartus. Tas nozīmē, ka pieaug uh, komisijas uh, loma koordinācijā un atbildībā. Bet kas mums vēl ir vajadzīgs? Mums ir nepieciešams integrēts Eiropas Savienības piegāžu tīkls. Uh, gribētu piesaistīt uzmanību Turmes kunga ierosinājumam, ka jāuzlabo uh, dien, eh, ziemeļu dienvidu virzienu savienojumu un jāuzlabo uzglabāšanas eh, kapacitātes. Paldies Kelam kungam. Eh, Tabaidik kungs. Fontos, hogy az Európai Unió közösség. Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka ir svarīgi nodrošināt, lai Eiropas Savienība darbotos kopīgi savu interesu aizsardzībā. Tāpēc ir svarīgi, lai arī dalībvalstis būtu aktīvas, ir tīpaši tās, kuras vēl nav noslēguši divpusējas vienošanās ar Krieviju. Ungārija importē gāzi un 80% šī importa nāk no Krievijas. Tāpēc Ungārijas patērētāja atkarība ir īpaši liela. Īpaši mēs runājam par tām maisaimniecībām, kas izmanto centrālo apkuru. Tieši tāpēc Ungārija ļoti gribētu dažādot uh, piegādes avotus un arī piegādes ceļus. Tieši tāpēc mēs esam 100% pār Nabuko un citiem cauruļvadiem un gribam būt droši, ka mēs izmantojam visus kopienas resursus šai sakarībā. Mums, protams, lētākais būtu saņemt piegādes no Ukrainas, lai mums būtu stabila piegāda no šīs valsts, un mēs gribētu lūgt komisiju, lai Eiropas Savienība darbojas, lai attiecības tiktu nolīdzināts ar Krieviju un Ukrainu, un lai tik tiešām būtu kaut kādas garantijas sistēmas, kas nodrošina šo tranzītu caur Ukrainu. Paldies, tagad vārds Tojas kundzei. Vai viņa ir ieradusies zālē? Tojas kundze nē, es viņu joprojām neredzu zālē, saka priekšsēdētājs Butikofer kungs, vienu minūti. Prezidentin, ich möchte gerne. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu izteikt divus komentārus komisāru kungam pār jau minētiem jautājumiem. Pirmkārtām, Turmes kungs jau runāja par paredzamību, par prognozēšanu patēriņam. Mēs šeit runājam par gāzes piegādi, un mēs uz jautājumu raugamies tikai no šīs puses, tāpēc gribētu lūgt Otinger kungu. Raudzīties tālāk nākotnē, kā jūs īstenosiet šos divas redzes punktus uz šo vienu jautājumu. Un otrām kārtām gribu komentēt Svobodas kunga teikto. Gribu uh, runāt par šo energo kopienas jēdzienu Eiropas uh, Savienībā. Uh, Delors kungs un Šājers kundze, kad viņi bija komisijas vadītāji, viņi šo jautājumu paturēja darba kārtībā gadiem ilgi. Vai tas viss ir pozitīvi Eiropas uh, Savienības ietvaros? Paldies, Figurēro kundze, viena minūte. Paldies, priekšsādātāji. Šajās diskusijās par dabas gāzes piegāžu drošību gribētu uzsvērt, ka Pastāv dažādi gāzes piegādes avoti pasaulē, un tas ir jāatzīst, bet svarīgākais nākotnē būs Eiropā censties aktīvi atbalstīt naftas izmantošanu. Un labākais veids, kā to darīt, ir izmantot dabas gāzi. Izš europeus estão a produzir. Mums ir nepieciešams izmantot arī nefosīlos uh, mm, enerģijas iegūšanas veidus. Uh, Zviedrija un Spānija un uh, Šveica pie šiem jautājumiem strādā diezgan spēcīgi. Mums ir jāsāk kopienas līdzekļus investēt tieši šajā jomā. Un to mums vajadzētu izvirzīt šo debašu centrā. Paldies, Mulcerkungs, uz vienu minūti. Paldies! Lielākā daļa gāzes piegādātāji ir palielinājuši cenas vai arī plānotās palielināt, ņemot vērā pieaugušo pieprasījumu. Es iedomājos, ka šo ziemu arī atkal varētu būt gāzes krīze Krievijā, Maskavā. Agrāk Eiropas Savienība bija nesagatavotāka, bet Tagad jāsaka, es īsti nezinu, kas notiks šādā gadījumā Eiropas Savienībā. Mums ir nepieciešama krīzes vadības sistēma. Ir, ir kodolstācijas, kas ir slēgtas, ir ierosinājumi tās atkal atvērt, Polija veids citas investīcijas. Tas viss uh, izvēršas kā konkurence šim Baltijas cauruļvadam. Bet problēma pa, pamatā paliek viena un domāju, ka nākošā gāzes krīze mums parādīs, vai Eiropas Savienība ir vai nav gatava risināt šo uzdevumu it īpaši ņemot vērā pēc Lisabonas līguma situāciju, kad uh, jaunas kompetences ir noteiktas. Es nezinu, vai Nabuko projekts kā tāds spēs kaut ko atrisināt. Paldies! Krīzlas kundze uz vienu minūti. Dziękuję, pani przewodnicząca. Pan komisarz. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs jau teica, ka šis ir pirmais dokuments par enerģētikas jomā pēc Lisbonas līguma, kur tiek runāts par solidaritāti enerģētikas jautājumos. Šis bija, šī bija arī polijas prasīja, prasība jau vairākus gadus. Mums ļoti sāpīgi atgādināja par mūsu atkarību 2009. gada krīzē, kad mums nebija citu uh, savienojumi pieejami un mums nebija pienācīgas koordinācijas. Un vissvarīgākais ir tas, ka bez politiskās gribas mēs nevaram novērst nākotnes krīzes. Polija ved sarunas par dabasgāzes piegādi, un mēs baidāmies no krīzes. Protams, šis dokuments varētu būt labāks, jo īpaši runājot par koordināciju un par koordināciju no Eiropas komisijas puses, arī kad runājam par augstā pārstāvju lomu. Otinger kungs teica, ka mums šī regula būs jāpārskata pēc pāris gadiem. Un es domāju, tas parāda, ka mēs neesam tajā vēl iekļāvuši visu. Čikau kundze. Paldies! Eiropas Savienības energo drošība ir atkarīga no resursu un piegādes ceļu dažādošanas. Mums nepieciešams pietiekami investēt energoinfrastruktūrā un energoefektivitātē. Runājot par infrastruktūru un gāzes vadiem, domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi veidot jaunus cauroļvadus. Un tieši tāpēc Nabuko ļoti svarīgs Eiropas Savienībai jāinvestē arī gāzes uzglabāšanā un jāuzlabo uh, starp savienojums starp dalību valstīm. Tāpat uh, jānodrošina starp savienojuma vietās uh, atpakaļ atgriezniskās plūsmas. Jādomā arī par atjaunīgiem resursiem un to izmantošanu. Gribu tikai atgādināt, ka uh, Uh, Lisabonas līgums nosaka tagad jaunu koordinācijas uh, kārtību energokrīzes gadījumā. Un domāju, ka Vidāls Kvadriskungs referents uh, ir pelnījis uzslavu, jo šis ir liels solis uz priekšu energo drošības nodrošināšanā. Köszönöm, elnök asszony! Nazáros kungs. Paldies priekšstādājiem! Es gribētu izteikt pateicību Kvatro kungam un komisāram Otengeram. Paldies par to, ka šis ļoti svarīgais instruments ir sagatavots. Tas ir ļoti svarīgi Eiropas valstīm, jo īpaši tām valstīm, kas ir atkarīgs no Krievijas importiem pat simtprocentīgā apmērā. Tā ir tiešām ļoti liela atkarība, ko var izmantot arī kā politiski ieroci. Gāze patiesībā ir enerģijas avots, kas rada vismazākās CO2 emisijas, un tāpēc tā ir tik svarīga Eiropas tirgu. Protams, mums ir jāskatās arī Eiropas Savienības ārkārtas situācija plāns, lai mums būtu pareizie instrumenti pieejami. Un uh, mums ir uh, jādomā par pareizajiem skaitļiem. Gāzes piegādēm ir jādarbojas bez traucējumiem, gāzes piegādēm jābūt arī par pieejamām cenām, un tas jāgarantē pat krīzes situācijās. Un tāpēc šis uh, uh ziņojums tiešām labs risinājums. Paldies. Ansipkoks. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs. Es arī sveicu Vidalu Kvadras kungu pateicos viņām par ļoti labo ziņojumu. Mēs visi zinām, ka energoapgāde Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi svarīga. Runātājs vairs nerunā mikrofonā, viņš nav dzirdams. Tā tad mums ir nepieciešams dažādot gāzes piegādes ceļus un apjomus un nepieciešama atbilstoša politika un finanšu līdzekļi. ES uh, energodrošības uh, uh, svarīgākais priekšnosacījums ir starpsavienojuma uzlabošana un iespēja nodrošināt atgriezeniskās plūsmas, un, kas ir vēl svarīgāk, nepieciešama pārvaldība, balstoties uz dalībvalstu solidaritāti. Ir nepieciešams turpināt debatas par uh, Eiropas Savienības energo kopienu. Paldies! Paldies! Ensio kungs. Es atvainojos, saka priekšsētājs vārds uh, Jasaviek kungam. Vienu minūtu, lūdzu. Paldies. Regula, par ko šodien balsosim, ir tiešām stūrakmens, lai veidotu enerģētikas kopienu. Šeit ir noteikumi par eh, stabilitāti, par solidaritāti, kas ļaus mums izmantot eh, šos instrumentus krīzes situācijās. Dokuments eh, nav tā ambiciozā versija, kāda tika likt priekšā, bet tas nodrošina nu, efektīvu funkcionējušus mehānismus nākotnē. Mēs tam panākuši ātru kompromisu ar padomu, arī tas ir atzinīgi jāvērtē. Es gribu pateikties referentam par atklātību sarunās, par, eh, par to, ka viņš uzklausīja kolēģi piedāvātos risinājumus, par to, ka viņš vēlējās panākt visiem pieņemam kompromisu. Šī regula ir piemērs tam, ka Eiropas eh, parlaments ir galvenais spēlētājs starpinstitucionālās cīņās un ka mēs varam atrast risinājumus situācijās, kas likās pat nereālas. Hercogs kundze. Paldies, priekšsētājs kundze. Es gribētu sveikt komisāru un parlamentu par labo sadarbību eh, izstrādājot šo svarīgo dokumentu. Es domāju, tas ir pareizais solis pareizajā virzienā. Uh, Tāpat laikā ir skaidrs, ka tiesību akti ir tikai priekšnoteikums investīcijām. Mums nepieciešams Eiropas investīcijas, jo tikai tas ir īstais risinājums iespējamām krīzēm. Es domāju, šis tiesību akts apliecina to, ka mēs runājam par solidaritāti, par sadarbību. Mums ir jānodrošina lielāka drošība Eiropas Savienības pilsoņiem. Uh, Ungārijā bija plašs debats par šo jautājumu, un uh, Ungārijas sociālisti vēlas nodrošināt lielāku drošību Eiropas Savienībā, taču valdība ir teikusi, ka Ungārija vēlas būt pilnībā neatkarīga runājot par enerģijas piegādēm. Um, mēs par to izteicāmies ironiski, bet šī situācija ir mainījusies tagad. Paskalkungs, vienu minūtu, lūdzu. Kopš 2006. gada, kad eh, notika pirmā piegādes pārtraukums no Krievijas puses, enerģētika kļuva par svarīgāko jautājumu mūsu darba kārtībā. Tas ir arī politisks jautājums, jo tas būtiski ietekmē Eiropas Savienības ārpolitiku un arī tās starptautiskās pozīcijas. Kaut gan tas eh, tiek atzīts, Eiropas Savienība nevar pārtraukt savu pieaugušo atkarību no uh, Uh, piegādēm uh, no spēcīgiem politiskiem spēlētājiem. Un tas ir tāpēc, ka daži dalībvalsts ir pret to, bet būtu nepareizi teikt, ka šobrīd nav enerģētikas drošības sistēma. Šī sistēma ir tikai tā ir individuāla, tā nav kolektīva. Katra valsts uh, cenšas pasargāt pati sevi un cenšas noslēgt izdevīgus piegādes līgumus. Paldies! Visbeidzot, Cabelas kundze. Īs komentārs. Priekšsēdētājs kundze. Ņemot vairāk, ka daudzi runājuši par Nabuko projektu, kā par ļoti svarīgu projektu energoapgādes drošības nodrošināšanai, es gribētu lūgt komisāru Vai viņš varētu mums pastāstīt, kāds ir Nabuko projekta status šobrīd un kas ir darīts šajā jautājumā? Paldies! Paldies! Nu, tagad vārds komisāram, kurš var noslēgt šo debati. Kvadras kungs vairs nerunās diskusijas noslēgumā, tātad jūs varat noslēgt šo diskusiju. Priekšsētājs kundze, dāmas un kungi debats par gāzi, par gāzes uzglabāšanu, par gāzes piegādēm. Šis ir ļoti būtisks debats un tām ir svarīga loma enerģētikas politikā. Protams, mēs esam atkarīgi no gāzes piegādēm. Tas attiec arī uz citām enerģijas formām. Un mēs esam lielā mērā atkarīgi no ārējā tirgus. Tas attiec arī uz atomenerģētiku ir valstis, kas uh, uzglabā šīs enerģijas formas, piemēram, Šveice, Norvēģija, un tas ir ļoti labi, lai nodrošinātu enerģijas efektivitāti. Mums ir jārīkojas uh, daudz uzmanīgāk uh, runājot par enerģijas efektivitātes jautājumiem. Turpmāko mēnešu laikā mēs vēlamies vest sarunas ar jums par šiem jautājumiem. Ir pieminēta enerģētikas kopiena. Ja pozitīvi pieminēta. Un es domāju, ka Eiropas Savienībai ir nepieciešama enerģētikas kopiena, kas tiešām labi funkcionētu. Turmāko gadu laikā mums ir jāizmanto pareizie tiesiskie instrumenti 194. pants, kas ir tiesiskais pamats un kas piešķir mums lielākas iespējas. Mums ir jākoncentrē uzmanību uz iekšējo tirgu. Mums patiesībā nav iekšējais tirgus elektrībai un gāzai šobrīd. Un dalība valstis. Tātad runājot par labu iekšējam tirgum, dalībvalsts to atbalsta, bet neko nedara šajā jomā. Es domāju, ka mums būs vajadzīgi 4-5 gadi, lai vēstu sarunas ar dalību valstīm, ar sabiedrību par iespējamu nākotnes eh, enerģētikas kopienas veidošanu. Mēs labprāt uzņemt arī citas valstis - Šveici, Norvēģiju, iespējams arī Maroku, Ukrainu, Moldavu, Grūziju. Eh, šeit tik runāts par to, ka ir nepieciešams prognozes par enerģijas, par gāzes tirgu turpmāko gadu laikā. Mums ir sava ceļu kārta izstrādāta. Un kamēr eh, par enerģijas bilanci domā dalībvalsts katra individuāli, ir ļoti grūti prognozēt pieprasījumu, ir ļoti grūti prognozēt gāzes plūsmas. Tāpēc mums ir vairāk jākoncentrē uzmanība uz gāzi turpmāko desmit gadu laikā. Šajā laikā patēriņš būs ļoti liels. Šeit mēs runājam par uh, miljardiem kubikmetru, par trim miljardiem kubikmetru, un tāpēc eh, infrastruktūra, ne, infrastruktūras neatkarība ir ļoti svarīga. Mums ir jānodrošina, lai mums ir savi gāzes avoti, tiešām nozīmīgi savi gāzes avoti. Mums ir viens šāds piemērs jau Nīderlandē. Taču taisnība ir arī tām, ka mēs eh, tiešām šobrīd esam ļoti atkarīgi no Krievijas 25% no Eiropas eh, gāzes nāk no Krievijas, tas ir ļoti liels daudzums. Bet, protams, Latvija, Lietuva, Bulgārija, Polija, Rumānija, šīs valstis ir vēl atkarīgākas, jo šis, eh, šī proporcija eh, ir atšķirīga dažā, dažādās valstīs. Citās valstīs šī atkarība var būt pat simtprocentīga. Tāpēc Arī no Alžīrijas, no Norvēģijas nāk daudz gāzes uz mūsu tirgu. Un mēs uh, skatāmies arī Katāras virzienā, to austrumu virzienā. Runājot par atkarību no Krievijas, es vienmēr esmu saskatījis Krieviju kā partneru valsti. Novembrī mums būs e, enerģijas dialogs ar Krieviju. Tas ir divvirziena process. Ja Krievi, piemēram, maksā vairāk, iegulda vairāk kā 50% Nord Stream cauruļvadām, šeit mēs runājam par miljardiem eiro. E, tas būtu ļoti labs darījums. E, Krievi vēlas saņemt Eiropas naudiņu. Tāpat arī viņi vēlas saņemt tehnoloģijas no Eiropas, augsto tehnoloģiju produktu, zināšanas iegūt, tāpēc šī ir savstarpēja atkarība. Tas nav gluži vienvirziena ceļš. Un tas nav tā, ka mūsu situācija, mēs būtu ļoti neaizsargāti savās situācijām. Protams, atkarības samazināšana ir svarīga. Mēs nevēlamies kļūt tehniski atkarīgi. Mēs nevaram uzticēties, eh, paļauties tikai uz esošajiem cauruļvadiem. Un, kad mēs runājam par Krievijas gāzi, mēs joprojām saglabāsim savu atkarību no Krieviem, un viņi būs mūsu partneri, runājot par gāzes tirzniecību. Kaspijas jūras basēns ir eh, lielāk ka eh, tur ir lielākās gāzes rezervas pasaulē. Mums nav jāimportē šī gāze caur Krieviju. Protams, mēs varam uh, pirkt no Krieviem viņu gāzi, bet mēs negribam pirkt caur viņiem gāzi no citām valstīm. Mēs negribam, lai gāze no Norvēģijas vai Alžīrijas nāktu caur Krieviju. Līdz ar to mūsu mērķim ir jābūt izveidot pēc iespējas e, īsāku un tiešāku saiti ar Kaspijas jūras baseinu, neveidojot nevajadzīgu atkarību no Krievijas. Bet tas nozīmē, ka mums nepieciešama solidaritāte. Un tāpēc es gribētu lūgt visas mūsu dalību valstis. Gribu viņām jautāt, vai mēs vēlamies meklēt kopīgu risinājumu uh, Dienvidu koridorā, kas arī ir uh, Eiropas interešu lokām. Mums ir jāatbalsta Eiropas intereses visiem kopā. Mēs uh, strādājam pie Nabuko projekta, lai izveidot šo saikni ar uh, Kaspijas jūras baseinu. Uh, Mums ir paredzēts vairāk svarīgas tikšanās, arī sarunas ar Azerbaidžānu, Turkmenistānu. Mums ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka tiek pieņemti pareizie lēmumi, kas apmierina visus. Un ja mēs to panāksim, tad arī Nabuko projekts virzīsies uz priekšu, kā tam jāvirsās. Jā, mums ir nepieciešams investēt bet es jums varu apsolīt, ka katrs eiro, ko parlaments un dalību valstis iegulda Eiropas budžetā, lai līdzfinansētu infrastruktūru, katrs eiro tiks iztērēts. Ja mēs vēlamies labāku infrastruktūru tuvākajā nākotnē, mums ir jāslēdz eh, līgumi par finansējumu, mums ir jādomā, no kurien šī nauda nāks. Un tāpēc es uh, ceru uz ša, labu sadarbību šajos jautājumos ar parlamentu. Vēlreiz paldies par jūsu atbalstu. Mēs esam panākuši progresu. Mums ir izdevies pārliecināt dalību valsts par nepieciešamību ātri īstenot šo tiesību aktu. Kas mums tagad jādara? Mums ir uh, jāstrādā pie turpmāk šīs regulas attīstības. Paldies! Paldies! Ar to arī beidzam šīs debates. Balsošana bez pusdienu laikā. Pārējiem pie nākošā jautājuma.